Der Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und Herren! Godātie dāmas un kungi, godātās dāmas un kungi. Es aicinu visus ieņemt savas vietas.